Mēs domājam, ka uzņēmuma sociālā atbildība var būt ļoti dinamiska, un to var pārnest arī uz jaunām jomām. Paldies! Nākošais runātājs Havitkungs.